Okay. So, <laughs> äh, sehr verehrte Damen und Herren. Äh, dāmas un kungi, äh, sākam sēdes pēcpusdienas daļu. Sirsnīgi sveicu jūs. Un darbkārtībā pirmais punkts mūsu pēcpusdienas äh, darbā būs Antonio Panzeri ziņojums lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu apstiprināšanā. Uh, Jautājums ir ļoti svarīgs, kā zinām, bet es redzu, ka politisko grupēnu referenti vēl nav ieradušies. Es ceru, ka viņi vēl ieradīsies, un tad katrā ziņā arī dosim viņiem vārdu. Bet e, pirmais runās Antonio Panzēri lūdzu. Paldies, priekšsēdē. Eh, kā jūs ziniet, eh, šis dokuments ir vērsts uz standartu harmonizāciju attiecībā uz lauksaimniecības, mežsaimniecības transporta līdzekļiem, lai eh, vienotais tirgus varētu labāk darboties. Šeit ir runa par transporta līdzekļu drošību, vidas aizsardzības prasībām, veselību drošību darbvietā. Uh, Mums bija iespēja arī publiski uzklausīšanā diskutēt par šiem jautājumiem 12. aprīlī un 30. augustā uh, arī dzan bija viedokļa apmaiņa. Paldies sēn referentiem! Uh, par savu ieguldījumu līdzinējā darbā. Kopā ir 130 grozījumi iesniegti, daudzi nav problemātiski, un ar ēnu referentiem tiem visiem iziesim vēl nākamnedēļ cauri, un tagad pa galveniem jautājumiem nedaudz izteikšos. Pirmkārt, tā ir piekļuvi informācijai rezervdēļ ražotājiem. Daži vēlas to ierobežot. Tiek norādīts, ka samērīgums būtu ņemams vērā, ņemot tātad vērā tirgus apjomu un ražotāju. Transporta līdzekļa termins tiek aizstāts ar vilces transporta līdzekļu um, jēdzienu un uh, tas arī šī tehniskā uh, dizaina ir autortiesības subjekts. piekabēm 19. Eh, apsvērums no direktīvas 2047 eh, attiec ir svarīgi, ka mēs varam eh, tātad dizainiem piekļūt un autortiesības tās neaizsargātu. Uh, neatkarīgiem tirgus dalībniekiem, patērētājiem no tā būs iegums, kā arī godīgā konkurence iegūs un vidas aizsardzībai, tas ir svarīgi, kā arī veselības aizsardzības apsvērumu dēļ. Runa ir ne tikai par vilces transporta līdzekļiem, bet eh, tiek izslēgti arī citi transporta līdzekļi, piemēram, S klases transporta līdzekļi, eh, uz kuriem tomēr attiecas regula. Tādēļ nebūtu labi, ja šīs divas piekļuvas informācijas eh, pilnībā netiek attiecināts uz šiem transporta līdzekļiem. Tas būtu diskriminējoši. Jāņem vērā arī MVU īpatnība, eh, kuri dažkārt arī ražo šādas transporta līdzekļus, tātad viņu īpašās vajadzības. Uh, ražotājiem ir eh, jāsniedz attiecīgā informācija, lai varētu veikt certifikāciju apstiprināšanu, un tad par samērīgumu principu. Eh, tā piemērošana nav eh, visai vienkārša. Protams, mēs varam atsaukties uz principu kā tādu, bet vai konkrētāk par tā piemērošanu varēs rast kompromisu, tam vēl jāizrādas. Tad. Uh, par piemērošanas apjomu dažādām transporta līdzekļu kategorijām. Dažādas normas attiecas tikai uz atsevišķām transporta līdzekļu kategorijām. Citām tad ir nepieciešams ad hoc regulējums, tas ziņojumā ņemts vērā transporta līdzekļi, kas negriežas ap vertikālu asi, šī regula nevar attiekties tātad uz tādiem transporta līdzekļiem. Bet piekabes e, uz tām attiec jau cita apstiprināšanas procedūra un esošā tad mēs te gribam sistēmiski darboties. C4142 punktos, tas ir sakāms, mums jau ir tipveida apstiprinājums paredzēts šiem kategorijām. 81. pants prasības darba vietā atgādināšu, ka šeit nozīmīgi ir transporta līdzekļa masa mēs gribam vienkāršot esošos noteikumus, tajā pat laikā tos paplašinot, to varam paplašinot, lai zināms eh, risks labāk eh, varētu risināt, kā arī jaunu riska rašanos maz, eh, mazināt un tehnoloģiskā attīstībai turētos līdzi. Ir vairāk grozījumi, kas attiec uz darbiet drošību, Mums ir pamata direktīva un tādēļ ir svarīgi, ka normas arī šajā tekstā atkal parādītos. Saraksts 8. pāntā ir jāuzskata par izsmeļošu. Eh, tad, kad, kad runājam par funkcionālu drošību, tad viss, kas neparādās šajā sarakstā 8. pantā, nevarētu eh, delegētā aktā tikt ietverts eh, trūkstošajā kategorijā tad par spēkā stāšanos. Spēkā stāšanās datums jaunajā harmonizācijas procedūrā attiecībā uz lauksainiecības, mežsainiecības eh, transporta līdzekļiem ir tikus kritizēta. 2014, 2014. gadam acīm redzot būs uh, tāda likumdošanas pārslodze, un visiem iesaistītām pusēm būs jāpieliek liels pūls, lai panāktu harmonizāciju. Kas attiec uz emisiju direktīvu, tur mums ir arī tāda emisija par bremzēm, un arī uz tām attiecas likumdošanas sloks. Es domāju, mums ir jāatrod kompromiss, un tas arī būs iespējams droši vien lai rast līdzsvaru starp harmonizētiem pienākumiem un ieinteresēto pušu interesēm. Šeit ir jāparedz lielāks laiks šo pušu informēšanai. Un tad viss kontroversiālākā, visstrīdīgākā joma ir saistīta ar ATV un SVS transporta līdzekļiem, kas ziņojumā nav dažādu iemeslu dēļ iekļauti Kādēļ? Jo komisijas strādā pie ziņojuma e, tieši par šiem transporta līdzekļiem un vairākas dalībvalsts to atbalsta padomas darba grupā. E, e, L kategorijā drīzāk šī transporta līdzekļi būtu pieskaitāmi vairāku iemeslu dēļ. Galvenokārt iemesls, ka jāharmonizē transporta līdzekļi E, šādu transporta līdzekļu atšķirīga harmonizēšana var radīt e, problēmas attiecībā uz transporta līdzekļu drošību un arī sarežģījis kontrols. Mums ir arī e, jāuzlabo transporta līdzekļu vidas rādītāji. Līdz šim ir bijis grūti atrast tehniskas kritērijas klasifikācijai, kas būtu objektīvi, lai ATV eh, transporta līdzekļus no SBS transporta līdzekļiem nošķirtu, un situācija vēl vairāk sarežģījas gadījumos, kur šķietami līdzīgi transporta līdzekļi ir pakļaut dažādām harmonizācijas pro, vai apstiprināšanas procedūram. L un T, kā norādīja ēna referents. Un mums ir arī jāņem vērā eh, līdzīgi transporta līdzekļi, kas nav harmonizēti, eh, un tādēļ uz viņiem attiecas Uh, aprīkojuma direktīva. Likumdošanas uh, katastrofa tā būtu, ja tad, tad mēs to neņemt vērā. Tādēļ atkārtošu uh, klasifikāciju uz izmantošanas veida pamata nevar tikt pieņemt, jo Eh, tos var izmantot pavisam savādāk nekā tra, eh, ražotājs ir domājis, un tās var izraisīt savukārt būtiskas drošības problēmas. Tādēļ īpaši attiecībā uz ATV ir atsevišķas eh, certificēšanas vai apstiprināšanas procedūras nepieciešams. Risinājums, kas tika piedāvāts, ka viss ATV būtu iekļaujama L kategorijā, negatīvi ietekmētu efektivitāti. Uh, Ja apstiprināšanu veiktu e, tādas iestādes kā Eiropas parlaments, tad vienmēr būtu jāņem vērā sekas. Tātad e, mums parlamentam vienmēr jāņem vērā viss sabiedrības interesi, ne tikai ražotāju. Negatīvās uh, sekas ražotājiem tomēr var dot labumu kopumā sabiedrībai vai arī citiem ražotājiem ir ticis minēts, ka šāds risinājums varētu arī apdrošināšanas izmaksas palielināt L kategorijas transporta līdzekļiem, ir lielāks nodoklis nekā T kategorijas transporta līdzekļiem, tā arī tas ir, bet ir stimuli eh, vai atvieglojumi profesionāli izmantojamiem transporta līdzekļiem, un to pašu varētu attiecināt arī uz ATV transporta līdzekļiem. Tehniskās klasifikācijas kritērija, kāda ir minēta pielikumos, var vienkārši grozīt, un uh, to var izmantot e, negodprātīgi. Domāsim kaut vai par uh, izmaiņām, kuras veids īpašnieki. Tad ir vairākas, vairāk tehniski argumenti, kurus es šeit neizvērsīšu plašāk par e, diferenciāliem vilkšanas, uh, viltspēju, uh, Un tas viss liek izdarīt secinājums, ka ATV transporta līdzekļi būtu iekļaujami L kategorijā. Protams, varētu argumentēt, ka mūsu pozīcija šodien eh, lielā mērā atbalsta visi, taču es gribētu teikt, ka tomēr eh, debatē vajadzētu būt atklātai un lūgt Tie arī ir galvenie jautājumi, pie kurām mēs vēl strādāsim nākamo nedēļu gaitā, īpaši ņemot vērā sanāksmi ar ēnu referentiem nākamā nedēļa. Esmu pārliecināts, ka tomēr, neskatoties uz dažādiem viedokļiem, ticu mēs eh, vienosimies par tekstu, kas ir līdzsvarots un visas puses apmierinās. Eh, lai panāktu pamat regulu Eiropas Savienībā šajā jomā. Paldies referentam, saka priekšsēd, par šo uh, plašo situācijas izklāstu. Uh, ziņojums uh, skan ļoti tehniski, bet tam ir liela politiska nozīme. Pirms uh, es dodu vārdu referentiem vai viņu pārstāvjiem, vēlos sveikt eh, mūsu vidū jauniešus, jaunos Eiropas federālistus no Konstances, kas ir pacentušies šeit ierasties, lai paraudzītos, kā Eiropa eh, celsme notiek, eh, kurš to dara, kā tas notiek. Sirsnīgs paldies, ka esat ieradušies. Ceru, ka šis ziņojums nav pārāk tehnisks, bet ziņojums ir ļoti nozīmīgs sveic arī Eiropas komisijas pārstāvis, e, viņi ir četri, Filips Žākungs, Renāta Deplinger Hach un Anzu Drit un Andrijas Vazīnis. Arī viņiem es pēc tam vēl došu vārdu, bet e, vispirms vārds Švāba kungam EPP grupas vārdā lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Äh, vielen... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, mīļai kolēģei Gebhards kundze. Priecājos, ka šie jaunieši no man vēlēšanām galvā šeit ieradušies. Es arī pēc tam vēl diskutēšu viņiem, lai viņiem izklāstītu šīs tehniskā jautājuma būtību. Eh, bet pagājušā sasaukumā mēs prasījām, ka Eiropas komisija eh, veids vispārīgi regulējumu visaptrošu regulējumu pa traktoriem un pateicība Eiropas komisijas viceprezidentam, ka viņš šo eh, vēlmi ir izpildījis ar komisijas enerģiskiem līdzstrādniekiem. Zatori kundze, mūsu referente, diemžēl nevarēja būt klāt, tādēļ man ir iespēja uh, paust EPP grupas uh, viedokli par šo uh, likumprojektu. Principā, eh, mīļais kolēģi Panzēri, esam ar referentu darbu ļoti apmierinoši. Es domāju, ka daudzas jautājumas mēs varam panākt eh, vienprātību kā traktoru eh, apstiprināšana nākotnē Eiropā notiktu. Divos punktos mēs esam citās domās, kā jūs no mūsu grozījumiem varētu saprast, EPP šaubās vai 16. punktā, kur ir runa par piekļuvi informācijai, uh, par um, um, e, traktoru ražošanas darbnīcā, vai e, te nebūtu nepieciešama grozījuma. Mūsu ēna referents Torikūnzi ir sagatavojusi vairākus priekšlikumus šajā jautājumā. Politiskā grupā mēs tos kopā ar citiem grozījumiem pārbaudīsim un tad e, redzēsim, kā uh, Eh, risināt šo jautājumu pēc tam. Bet pamat problēma ir tāda, ka mums trūkst ietekmes izvērtējumu, tādēļ arī mums eh, ir grūti eh, likuma projektu šeit atbalstīt. Otrs priekšsēdus kundze, atvainojiet, mazliet esmu aizsmacis, esmu pārāk daudz kolēģis jau aizstājis šodien. Otrs, mēs varēs pasvītrojam, ka direktīvas spēkā stāšanās datums ir svarīgs bija paredzēts, ka direktīva eh, varētu stāties spēkā dažādas direktīvas sadaļas dažādos brīžos, un mēs vēlētos, ka šī jaunā apstiprināšanas procedūra eh, stātos spēkā vienlīdz, vienlaiks arī esošo uh, esam attiecīgus grozījumus iesnieguši, ko apstiprina referents eh, mājot ar galvu. Par to vēl būs jārunā. Risinājums, ko mēs radām attiecībā uz L transporta līdzekļiem, L kategorijas, ir labs pamats mūsu tālākam darbam. Referents ir cieši sadarbojies ar padomi lai mēs varētu eh, gal galā beigās eh, apstiprināt šo tiesību aktu. Cerams, mums tas izdosies. Jā, paldies. Uh, par jūsu paskaidrojumiem. Bozoja kungs, uh, varbūt Harbora kungs varētu izteikties uh, pirms jums, jo viņam jādodas. Principā tad būs jū, būt jūsu kārta, tagad man gods dot vārdu šīs komitejas priekšsēdētājai. Paldies, paldies Gebhards kundzei un es vēlētos pateikties pateikt jums, ka jūs ļoti labi strādājat, un es atvainojos, ka man atkal ir jādodas projām šajā pēcpusdienā, un tomēr man ir ļoti svarīga tikšanās ar Eiropas keramikas ražotājiem. Un es esmu šā ziņojuma referen ēnu referents, un es esmu iesniedzis arī vairākus grozējumus. Un es vienkārši vēlētos pajautāt, ko darīt pirms es dodos uz nākamo sēdi. Vispirmām kārtām es eh, piekrītu Švāba kunga teiktajam, katrā ziņā Pancerī kungs ir ļoti labi sagatavojis ziņojumu un arī ļoti labi ir veikts, eh, veikts izanalizējums situācijai un uzskat, ka ziņojums nāks par labu visām ražotnēm. Ir vairākas detaļas, kuras vēlētos pieminēt. Īpaši vēlētos uzsvērt vienu aspektu, kas ir saistīts ar mūsu darbu pie motocikliem. Uh, un pie četriteņa piedziņas motocikliem. Patiesībā ir jautājums par tā saucamajiem ļoti vieglajiem četriteņu piedzimciņas motocikļiem un kvadracikliem, un ir ļoti tehniski atrunātas prasības, bet tā saucamie kvadr kvadracikli, kur uh, tiek izmantot uz ceļiem un kura šobrīd ir motociklu direktīvas drošības pasākumu starmešu gaismā, tad eh, mūsu debatēs jau esam pieskārušies veselē virknē jomu un to arī turpināsim, taču gala beigās vismaz man liekas un arī kolēģiem liekas, ka kopš brīža, kad mums ir bijusi šī lieliskā iespēja izskatīt šo direktīvu par traktoriem un mežsaimniecības transportlīdzekļiem, tad eh, viselegantākais risinājums bija šiem tā saucamajiem vieglajiem lauksaimniecības transportlīdzekļiem kategorijas, un mēs runājam par tikai un vienīgi tādiem transportlīdzekļiem, kas tiek izmantot uz lauku un mežos profesionāliem nolūkiem. Mēs esam sagatavojuši, diskus, mēs esam sagatavojuši definīciju, kas ir skaidra un kurā ir atrunātas prasības lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļiem, kas tiek izmantot uz ceļiem. Uh, Es esmu iesniedzis veselu virkni grozījumu, un to ir parakstījuši arī mani kolēģi, un es domāju, ka Pancērī kungs varēs piekrist šiem grozījumiem, jo pretējā gadījumā lieta kļūs visai nestabila. Tātad profesionāli lietojamās lauku un meža tehnika ir saistīta arī ar darba ražotājiem, un patiesībā mēs kā parlaments esam bijuši iekļauti tādā ļoti delikātā starpnieku formā starp komisiju un šo meža un lauka tehnikas ražotājiem, un līdz ar to es vēlētos, lai jūs tiešām apstiprinātu un akceptētu mūsu grozījumus. Tas arī ir bijis galvenais, par ko es esmu runājis. Ir arī citi grozījumi, kurus esam iesnieguši, un īpaši tas attiecās uz traktoru kategorijām, un īpaši par ātrgaitas traktoriem. Un tādi jautājumi, kā nodrošināt stabilitātes sistēmas, uh, ātrgaitas traktoriem, tad, patrie, tad šobrīd šie traktori ir aprīkoti ar bremžu drošības sistēmām. Un es uzskatu, ka īpaši mēs vēlētos pieskarties eh, galvenajai transportlīdzekļu kategorijai, un saskaņā ar Pancērī kunga sagatavoto tekstu redakciju mēs esam sagatavojuši grozījumus. Un visbeidzot, Švāba kungs to jau pieminēja - tehniskās informācijas pieejamība. To esam stipri izvērtījuši, un mēs esam patiesībā uzsākuši pētījumu, un arī tas ir šajā dokumentā. Es personīgi uzskatu, ka šis pētījums bija no juridiskā viedokļa raugoties, mums eh, deva pievienoto vērtību, bet patiesībā šobrīd izskatās, ka nekādus tehniskus risinājumus šis pētījums nebūs devis. Ar interesi izlasīju Švāba kunga grozējums un šobrīd tomēr uzskatu, ka mums eh, vajadzētu komisijas galīgo teksta redakciju uzskatīt par galveno ar mums vispieņemto, nerunājot par ārkārtīgi kompleksiem transporta līdzekļiem, kuru remontam ir jau nepieciešams ar stipri aprīkots darbnīcas un vienkāršos apstākļos tās salabot nevar. Es nedomāju, ka mums vajadzētu doties soli tālāk nekā komisija ir piedāvājusi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, tankišana. Paldies Harbara kungam. Bozāja kungs, jūs pārstāvat Mendosa kungu. Lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pārstāvu divu deputātu viedokļu šajā ļoti svarīgajā ziņojumā. Vispirms vēlētos pateikt, ka Pancērī kungam bija neviegls uzdevums strādāt ar ārkārtīgi tehnisku dosjē. Un, eh, lai varētu varētu ziņojumu padarīt visaptvarošu un saprotamu, tad referentam ar ēnu referentiem un starp visām politiskajām grupām bija jābūt ļoti labai sadarbībai. Liela daļa iesniegto grozējumu ir tehniskas dabas, un kaut arī Eiropas parlamentā viedokļi ir dažādi, es tomēr uzskatu, ka mums vajadzētu ņemt vērā arī tehniskas finanses. Mēs runājam par tā saucamo ITV, Ražotāji ir sagatavojuši savu nostāju un uzskats par to, un es ceru, ka referentam un ēnu referentiem izdosies vienoties par ETV ne tikai šā ziņojuma ietvaros, bet arī vispār par transportlīdzekļiem kā tādiem. Varbūt vēl pāris momentu. Mans kolēģis Tons Menders, kas ir arī ēnu referents, uzskata, ka daudzi lauku un meža tehnikas līdzekļi tiek izmantoti pārvietošanai pa ceļiem, un tas nozīmē, ka ir noteikti ceļi, kuru celtspēja un segums nevar nest smagās mašīnas. Mēs, Alde, uzskatām, ka visas, visām iesaistītajām pusēm izdosies vienoties konsensusa panākšanai. Un visbeidzot, kā izmantot sabiedriski pieņemams sabiedriskos ceļus. Kādiem aprīkojumam ir jābūt meža un lauka tehnikai, lai tā pārvietotos pa ceļiem? Patiesībā jau šobrīd ir atšķirības starp dažādām dalību valstīm mm, autovadītāja tiesību ziņā. Piemēram, Nīderlandē no 16 gadiem ir iespējams pārvietoties ar lauksaimniecības tehniku, kas ir četreiz lielāka un desmitreiz smagāka nekā viegla automašīna, kurai jau šis vecuma limits ir augstāks. Uh, Un visbeidzot, vēlētos pateikties referentam un ēnu referentiem. Mēs ceram uz labu sadarbību un uz labu rezultātu. Paldies! Vielen Dank! Paldies, Rūlas kundze! Es vēlos eh, pateikties Pancerī kungam par eh, lielisko darbu. Man pašai nav grozījumu sagatavots, jo viņa darbs man šķiet lielisks. Bet, eh, jāsaka, ir viens punkts, pie kura man Neatkarīgi no tā, ko saka, šo, man rodas tātad šaubas. Mēs strādājam pie L kategorijas, es arī esmu ēnu referente paralēli eh, pie šīs L kategorijas un paturpinot eh, Buzoju kungu teikto par uh, tiesībām, vadītāju apliecību. Uh, tas tā tomēr nav šī ziņojuma tēma, bet runājot par izmantošanos ceļiem un uh, ATV uh, kategoriju, ja vēlamies šeit rast risinājumu nu, ar drošību un uh, emisiju prasībām atbilstīgām, tad mums rodas problēma. šajā gadījumā mežsaimniecības un lauksaimniecības um, mašīnas uh, būtu ietvērtas pie traktoriem. Un šī definīcija, manuprāt, ir ļoti prātīga. Nevajadzētu abus tipus te jaukt, citādi var rasties uh, rops likumdošanām vajadzētu vienkārši izskatīt vienlaicīgi abas uh, kategorijas, diferencēt uh, tās, un uh, iespējams Pancerīkungs kaut ko tam līdzīgu varētu iekļaut viņa tekstā. Citādi man prieks, kā vairāk informācijas tiek sniegts neatkarīgajām darbnīcām, kas veic remontdarbus, manuprāt, tas ir labs ierosinājums. Pretēji Švaba kungam man šķiet, tas ir eh, jāatstā tekstā par traktoriem un par eh, mežsaimniecības mm, tehniku. Paldies, mm, Rolas kundze. Kirjākos kungs, jūs eh, runāsiet grupas vārdā. Nē, es esmu ēnu referents par nākamo tēmu. Rosīkungs, Zalvīņa kunga vārdā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, esmu ēnu referents no manas politiskās grupas, un es vēlētos vispirmām kārtām pateikties Pancērī kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu projektu. Katrā ziņā Pancērī kungs ir atvērts grozījumiem, un, protams, komisija jau ir iesniegusi savus grozījumus, un tas ir arī tehniski labs risinājums no komisijas puses. To ir pieņēmuši gan ražotāji, gan arī remontdarbnīcas, un tomēr mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, izvērtējot tās problēmas, kuras šobrīd ir radušās ražotājiem un arī gala patērētājiem, tātad tiem, kas brauks ar lauku un meža tehniku. Uh, Vēl bez tam šajā ziņojumā es vēlētos redzēt tādu lielāku sakarību starp visām sadaļām. Tāpēc esam iesnieguši vairākus grozījumus, kuri mūsuprāt tekstu uzlabos. Runājot par operacionālo drošību, tad neaizmirsīsim, ka lauku un meža tehnika brauc, protams, par pa ceļiem, bet galvenokārt par bezceļa apvidiem. Un eh, komisija šo problēmu ir labi risinājusi, un tas attiecās arī uz dubulto likumdošanu. Tātad no direktīvas šobrīd ir izslēgta traktori 2006. gadā par transporta līdzekļu drošību. Patiesībā par drošību netiek runāts kad šie pasākumi stāsies spēkā, un mums vajadzētu nodrošināt, lai visi noteikumi būtu saskaņot ar iepriekšējiem, taču mēs nevaram pieļaut situāciju, kurā noteikumu spēkā stāšanās tiktu aizskavēta kādam, vi, kādai vienai iesaistītajai pusei paredzam apstākļu dēļ. Un iespējams, ka ražotājiem vajadzētu dot papildus laiku, lai tie varētu pieskaņoties jaunajiem noteikumiem. Runājot par ražotājiem un tehniskajām prasībām tiem, mēs nevaram garantēt, ka citas, citi transporta līdzekļu komisijas priekšlikumā netiktu pakļauti seku analīzēji. Uzskatu, ka īpašā prasība, kura šobrīd jau ir tekstā, ka būtu jāsavieto kopā visām lauku un meža tehniskajām vienībām prasības. Ir vesela virkne mazo ražoš, ražotāju un ir ārkārtīgi daudz lauksaimniecības tehnikas modeļu. Un šā iemesla dēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai Arī mazajiem ražotājiem būtu tādas pašas tiesības palaist modeļus tirgū kā lielajiem. E, pie tam ir jādomā arī par šoferu tiesībām, kāda ir gala izmantotāja tiesības un kādā veidā mēs varam šīs tiesības stiprināt, lai izvairītos no problēmām vēlāk. Runājot par U kategoriju, tā ir ārkārtīgi specifiska un konkrēta transporta līdzekļu kategorija, un šādu transporta līdzekļu nemaz daudz nav, tie ir pārvietojumi agregāti. Un mēs jau referenta priekšlikumā redzam, ka vajadzētu harmonizēt jautājums par mobīliem transportlīdzekļiem, pārvietojumiem agregātiem, kuri var tikt pārvietoti pa ceļiem, un to jau šobrīd atrunā dažādi likumdošanas normatīvi akti. Un es tiešām ceru, ka ar tehniskajām sēdēm, kuras mēs taisamies organizēt nākamajā nedēļā, mums izdosies panākt tādu tekstu redakciju, kas būs pieejams visiem. Jā, Filinda. Paldies visiem ēnu referentiem. Jūs tagad runājat pietiekami ilgi, un jāskatās pulkstnī arī, godīgi sakot, bet neviens cits nevēlas runāt, tā kā Žāna kungs, ja vēlaties izteikties, nu lūdzu, bet lūdzu ievērojiet laika limitu. Paldies priekšsādātās kundze, mēs ļoti uzmanīgi izpētējām pancērī kunga ziņojumu, un tas mums šķiet kvalitatīvs dokuments, kas noderīgs eh, turpinot darbus. Mēs saprotam, ka runa ir par tehnisko tēmu. Uh, Bet tieši runājot par vissvarīgāko, priekšlikumi un koncepcija atbilst tam, ko vēlamies arī mēs - vienkāršot regulu un uzlabot efektivitāti operatoriem. Trīs jautājumi, kas mūs arī interesē. Pirmkārt, par darbības jomu. Šie brīži situācija nav apmierinoša. Mums ir dažādas prasības dažādām kategorijām. Priekšlikuma mērķis ir um, sasaistīt savā starpā prasības. Mēs saprotam arī, ka mums ir dažādas iespējas padarīt tekstu uh, loģiskāku. Parlaments tagad um, spriež gan par L kategoriju, gan par traktoriem, un tā ir iespēja iet vēl tālāk. Uh, konsekvences ziņā, lai nosaktu visus aspektus. Un uh, nos, noteikti arī zināmas prasības. Uh, runājot uh, par informāciju, kas būtu sniedzama remonta darbnīcām. Saprotam, ka tas ir nepieciešami, lai darbnīcām būtu informācija, respektējot, protams, eh, intelektuālā īpašuma tiesības un autortiesības. Eh, un priekšlikumā tiek izteiktas interesantas idejas, kā uzlabot situāciju. Trešais temats ir eh, ieviešanas datums, spēkā stāšanās datums. Mēs esam par realistisku risinājumu. Uh, kas atspoguļotu to, cik ātri jāsagatavo īstenošanas akti mm, vai arī deleģēšanas akti. Pirms tas notiks, jāveic vēl daudz darbu un, kā teicu, vēlamies realistisku eh, datumu, kad eh, šī regula stāsies spēkā, lai mēs eh, paspētu visam sagatavoties. Paldies Žankungam par um, lakonisku, bet ļoti skaidru komentāru. Pancerīkungs, jūs uh, vēlaties izteikties noslēgumā tagad. Lūdzu. Grazie. Paldies. Es uh, runāšu ļoti īsi, ceru, ka ne vairāk par minūti. Pamat pamatos es vēlētos pateikt, ka mums uzmanību nākamajā nedēļā vajadzētu vērst uz trīs momentiem. Pirmais par certifikāciju. Es domāju, ka debatēs mums izdosies rast pareizo kompromisu, otra, tātad eh, arī par pie, informācijas pieejamību, un domāju, ka pie tā mēs varam strādāt, mēs varam par to diskutēt un vienoties par risinājumu, kas eh, būtu atbilstoši visām dažādajām prasībām tirgū. Otrais ir spēkā stāšanās brīdis. Tieši kā jau komisijas pārstāvis teica, uzskat, ka mums ir jābūt realistiem. Mums ir jāņem vērā gan ražotāju intereses un iespējas galvenokārt, un arī tas, ka eh, jau uz ražotājiem jau tā tiek izdarīts samērā liels birokrātiskais spiediens un spiediens prasību ziņā. Vēl bez tam es vēlētos piedzīvot eh, dziļākas debatas par U kategoriju Un tiešām ceru, ka mums izdosies vienoties par savu veidu sintēzi, par kopīgajiem punktiem, kuri visiem būs pieņemami. Tāpēc uzskatu, ka mums debatēs vajadzētu censties panākt pēc iespējas lielāku konverģenci starp pēc iespējas lielāku deputātu skaitu, tajā skaitā arī referentiem. Paldies! Jā, vielen dank, Antonio. Paldies, Antonio, paldies par um, darbu. Paldies par palīdzību. Kaut arī izklausās tehniski, bet uh, tam arī ir uh, politiskas sekas. Tas nozīmē arī politiskus uh, lēmumus, un uh, tas, protams, nav mazsvarīgi. Atgādināšu, balsoju jums paredzēts 5. decembrī, un komitejā balsosim Tas ir plenārsēdē balsosim 2012. Mm, gada februārī. Un, ja piekrītat, tad tā arī darīsim. Paldies pancerī kungam. Nākamais darba kārtības punkts. Tas ir Līga Reka ziņojums par eh, ES pilsonību. 2010. gada ziņojums likvidējot šķēršļus eh, ES pilsoņu tiesību īstenošanai. Nu, šeit eh, man jāuzņemas koordinatoras loma, jāsaka, es esmu šodien uzņēmusies jau daudzas lomas, jo Lui Greks nevarēja ierasties šodien, viņš ir slims un um, viņš mani lūdza pastāstīt jums par uh, pašu svarīgāko. Viņš man te arī atstāja nelielu kopsavilkumu, ko es arī vēlētos uh, nolasīt. Grehkungam ir arī tāda ievada piezīme. Viņš eh, gribēja norādīt eh, uz to, ka grūti šeit izteikt visu, kas būtu nepieciešams dievu iemeslu dēļ. Eh, garums tekstam apjoms ir ierobežots un, protams, grūti ir iekļauties šajā vārdu daudzumā, ņemot vērā, cik problēmu ir šajā tēmā. Turklāt tā tieši ir Timko kompetence, un viņam šķiet, ka ne visas tēmas var skatīt IMCO ziņojumā, jo ne visas tēmas, kas ir interesantas, ietilps šajā kompetencē. Katrā gadījumā viņam šķiet, ka joma ir ļoti daudzšķautņaina. Tas, kā ar uh, privātu patārētājus, studentus, uh, uh, pensionārus, darbņēmējus, darbdevējus, organizācijas un cit, citas kategorijas, cilvēku kategorijas, kuras interesē šādi vai tādi pilsonība. Mm, te līdz ar to Svarīgi ir precīzi paskatīties, kā tā situācija izskatās. Viņš pajautāja, cik tad procentu apzinās, ka pastāv tāda ES pilsonība. Un tikai 42% vispār par to zina. Tāda bija pirmā atklāsme, un um, tikai trešdaļa pilsoņu apzinās, ka viņiem vispār ir zināmas tiesības kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Un tas eh, taču ir apbrīnojami, jo kopš 94. Eh, vai arī, ja skaitiet no Maastrichtas līguma no 92. gada, mums ir šī ES pilsonība. Iekšējais tirgus uh, ir uzbūvēts uh, ar pilsoņu palīdzību un pilsoņiem. Uh, Šis tirgus nav izveidojies uh, vākumā, bet uh, gan ietver sociālo dimensiju, ekonomiskās integrācijas dimensiju un apvieno mūsu valstis bez robežu Eiropas telpā. Un tāpēc uh, referents uh, salīdzina konsultācijas, ziņojumus, pētījumus, kas eh, ir analizējuši dažādas ES institūcijas. Ir pienācis laiks eh, pilsoni novietot ES eh, e politikas centrā. un nostādīt arī pilsonību, pilsonības aspektu uzmanības centrā. Atvainojiet, viņš to man iedeva angliski, un es te no lapas tulkoju vācu valodā, bet es nelasīšu jums angliski, līdz ar to es te mēģinu prātā tekstu pārveidot, un es nevienmēr labi izdodas. Katrā gadījumā svarīgi ir tas, lai blakus tradicionālajai definīcijai mēs padomātu par jauno pieju. Un eh, šādi pārskatītu un padziļinātu analīzi par ES pilsonību, kas jau vienreiz tika izdarīts un kas toreiz eh, patika sabiedrībai, uz ko atsaucās arī Mario Monti savā ziņojumā. Eh, tā ir mana piezīme, mana personiskā piezīme, to referents man nav šeit uzrakstījusi, bet man tas šķiet svarīgi. Komisijas eh, pētījums eh, par eh, patērētāju tiesībām un 20 visvarīgākie jautājumi, ko uzdevuši pilsoņi, rāda, ka ir dažādi deficīti pagaidām sistēmām. Likumdošanā ir um, vēl robi, trūkst informācijas un eh, tas eh, traucē darbību pāri robežam, traucē mobilitāti, darba attiecības un tā tālāk. Tāpēc eh, svarīgi iekšējā tirgus robežas tiešām likvidēt lai mums būtu kapitāla pakalpojumu, personu brīva aprita, brīva kustība un lai cilvēki tiešām varētu uzticēt, uzticēties tirgumu. Iekšēji tirgus panākumi ir atkarīgi no tā, cik lielā mērā pilsoņi ir informēti. Un šī informētība uh, paver arī jaunās iespējas pašiem pilsoņiem. Tāpēc informācija ir centrālis punkts, un tam jābūt uzmanības centrām. Kaut arī dažreiz mums ir pārāk daudz dažādas informācijas, esam informācijas pārpludināti, kas arī nav labi. Nu, var teikt, informācijas ir daudz, bet informācija ir arī ļoti daudzveidīga un nesaskaņota. Pilsoņi līdz ar to nevar izlobīt no šī milzīga informācijas apjoma to, kas viņiem tiešām ir nepieciešams. Runājot par MVU un uh, patērētājiem, uh, jāzina, ka pastāv alternatīvie mehānismi strīdu uh, izšķiršanai, un uh, komisija paredz iespēju uz vietas uh, noregulēt šo problēmu. Tā kā ne tikai alternatīvā strīdu risināšana, bet Eh, visa sistēma tiktu labāk izgaismota, ko komisija jau sāka darīt 2011. gadā. Greha kungs cer uz labu sadarbību ar ANU referentiem un cer uz labu atzinumu. Cer arī uz to, ka ēnu referentu reakcija būs pozitīva. Un tagad es atkal uzņemšos priekšsādātājs lomu un došu vārdu Simon Busutila kungam, kas ir ēnu referents tautas partijas grupā. Lūdzu, Simon. Grazie, signora prezident. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos izteikt Greka kungam savu pateicību un arī apsveikumu vārdus. Jūs teicāt, ka Greka kungs ir apslimis un tāpēc nevarēju šovakar šeit ierasties. Es vēlu, vēlu viņam ātru izvesaļošanos un pasakos par šo ziņojumu. Ziņojums ir svarīgs mums visiem, un, protams, ka mums vajadzētu censties rast plašu politisku atbalstu, jo šā ziņojuma nolūks gala beigās ir mums visiem tuvs Mēs vēlamies atcelt visus vēl līdz šim esošos šķēršļus, ar kuriem saskars Eiropas Savienības pilsoņi pārvietojoties. Katrā ziņā pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties iekšējā tirgū. Un Greka kungs tiešām uzsver svarīgākos punktus, kas arī man liekas ļoti būtiski. Vispirmām kārtām mēs runājam par pretrunīgām rezolūcijām, uh, kuras vajadzētu sakārtot, un es uzskatu, ka EDR ir lēts un ļoti efektīvs risinājums. Un e, tādējādi var arī atrisināt zināmas pretrunas, un Greka kungs šajā ziņojumā ir uzsvērs to, cik svarīgi ir iedzīvotājiem sniegt adekvātu informāciju, lai iedzīvotāji varētu īstenot savas tiesības un par tām būtu zinoši. Pilnībā piekrītu Greka kungam viņa ziņojumā izklāstīto tēmu ziņā, ne tikai tāpēc, ka iedzīvotājiem informācija ir jāsniedz viņu dzimtajā valodā, bet eh, šis eh, jautājums ciešā mērā saskarās arī ar citu ziņojumu, par kuru uzsākām diskusijas jau šajā nedēļā. Priekšsēdētājs kundze pagājušajā pirmdienā mums bija pirmā viedokļa apmaiņa par uh, par viedokļu apmaiņu par iekšējā tirgus rezultātu tabulām un arī par Solvit. Un Solvit eh, šajā jautājumā daudz ir palīdzējis. Runājot par grozījumiem, es ierosināšu veselu virkni grozījumu, iesniegšu grozījumus, kuros uzsvēršu to, cik eh, svarīgi ir vairāk uzsvērt risinājumu momentu. Uh, jo brīdī, kad mēs zinām, ar kādām grūtībām iedzīvotāji saskarās, tad eh, mums ir svarīgi rast arī tam risinājumu, jo tāda būs nepieciešama. Un visbeidzot, es eh, vēlētos eh, uzsvērt savu grozījumu nozīmi arī izgaismojot komisijas priekšlikumu. Pie tam ir svarīgi ne tikai pieņemt lēmumus, bet arī izpildīt tos, kuri jau ir pieņemti. Es uzskatu, ka vissvarīgākais ir īstenot visus tos labos noteikumus, kuri jau ir pieņemti. Un eh, mums vajadzētu tos izmantot pēc iespējas efektīgāk. Vēlētos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies šajā sēdē. Ilgi vairs nerunāšu, un tomēr vēlētos pateikt, ka Greka kungs un es par svarīgām uzskatām vienus un tos pašus momentus, un esam pārliecināts, ka ar grozījumiem mums izdosies panākt kompromisu. Paldies! Jā, vielen dank. Eh. Paldies, Buzoja kungs, lūdzu. Te jūs nevienu nepārstāvēsiet, bet eh, esat arī ēnu referents. Paldies! Arī es vēlētos pateikties Greka kungām par viņa centieniem sagatavojot šo atzinumu projektu. Daudz no mums piedalījās Krakovā organizētajā iekšējā tirgus fórumā, un arī tur parādījās un tika runāts par problēmām, ar kurām iedzīvotāji sastopas iekšējā tirgū. Es eh, zinu, ka atzinuma projekts ir ierobežots savā garumā, un tomēr būšu gatavs atbalstīt adekvāts grozījumus. Mums ir jāceļ vēl joprojām eksistējošie šķēršļi iekšējā tirgu brīvai cilvēku, pakalpojumu preču un citām pārvietošanām. Greka kungam ir pilnīgi taisnība, ka vēl joprojām tie šķēršļi, kuri kavē iedzīvotājus pilnībā izmantot viņu tiesības, šie šķēršļi ir radušies gan likumdošanas nepilnību dēļ, gan arī likumdošanas nepilnības ieviešanas dēļ iekšējā tirgū. Un mums ir jādomā par likumdošanas uzlabošanu un tās adekvātu īstenošanu. Un tomēr iedzīvotāji bieži vien savas tiesības nemaz neapzinās. Mums ir jārod ceļi, kā labāk informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām iekšējā tirgū, kā arī par to, kā šīs tiesības būtu īstenojamas. Varbūt pāris specifisku momentu. Ir daudzi pilsoņi, kuri sastopas ar grūtībām kaut vai piereģistrēt mašīnu, jo tā ir nopirkta citā dalību valstī. Un e, atcelt fiskālās barjeras, tas jau būtu daudz iedzīvotāju dzīves atvieglošanai. Vēl bez tam iedzīvotājiem ir grūtības atvērt banku kontus citā dalību valstī. Un daudzi iedzīvotāji tādajādi ir finansiāli izstumti no dzīves vietas valsts aktivitātēm, jo viņiem nav bankas konta un uzskata, ka bankām būtu jāstrādā Eiropas iedzīvotāju labā, arī tādu iedzīvotāju labā, kas neatrodas savā izcelsmes valstī. Un eh, varbūt, ka vajadzētu padarīt arī banku maksājumu nodevas caurskatāmāks, lai iedzīvotāji tās izprastu. Nākamais - veselības aprūpa pār robežām. Esam pieņēmuši jaunu direktīvu šajā jomā, un tomēr iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par viņu tiesībām, kaut vai par tādām tiesībām, kā saņemt, eh, atma kā saņemt atmaksājums par citā valstī veiktiem medicīnas pakalpojumiem. Uzskat, ka arī tas eh, palīdzēs samazināt veselības aprūpas atšķirības starp dalību valstīm. Vēl bez tam man ļoti patīk eh, ziņojumā iekļautā atsauce uz Solvit un EDR. Tādējādi iedzīvotāji varēs vairāk iestāties par savām tiesībām, jo process būs ātrāks un vieglāks. Bet iedzīvotājiem ir jāzina, ka ir šādi šādas pro programmas un kā tās izmantot. Paldies! Jā, fiendā. Jā, paldies! Bozai kungam. Nu, interesants viedoklis. Es redzu, ka zaļie un ECR te nav pārstāvēti, lūdzu, tad Kirjākos kungs. Nu, paldies, priekšsēd. Arī es gribētu apsveikt Luiju Greku ar šo darbu un piekrītu daudzām no viņa pieminētā piemēram. Mums ir jālikvidē šķēršļi, kas ir identificēti un ar kuriem pilsoņi saskarās dažādās jomās, tā skaitā Eh, attiecībā uz brīvo pārvietošanos. Ir daudzās dalībvalstīs šķēršļi, piemēram, attiecībā uz ģimenes locekļu atzīšanu trešās valstīs, attiecībā uz ceļošanas dokumentiem un to atjaunošanu tiesībām attiecībā uz sociālo drošību, valdību atteikumiem, eh, invaliditātes pabalsts izsniegt un tam līdzīgi, kā arī problēmas ar diplomā dzīšanu, profesionālu kvalifikāciju atzīšanu. 2005. gada Eiropas parlamenta direktīva un tās implementācija arī nav vēl ideāla. Kas attiec uz brīvo pārvietošanās, to ietekmē arī automašīnā aplikšana ar nodokli, kas var notikt vairākās dalībvalstīs vienlaicīgi, ja persona maina dzīves vietu. Tas viss padarējas likumdošanu fragmentētu un neļauj mums baudīt pilsoņu tiesības un izbaudīt piedrības sajūtu Eiropai, bet ir arī citas svarīgi aspekti. Dažādie eh, atti, eh, ekonomiskās un labklājības attīstības ātrumi Eiropas Savienībā. Tas izgaismo arī to, ka ekonomiskā integrācijas eh, jautājumu, ko pilsonība padarīs iespējam. Prasīs jaunu politiku, kas norisināsies vienotā tirgus jomā. Bet tas var notikt tikai tādā vienotā tirgu, kas uh, vides un, tās, uh, un savu pilsoņu vajadzības ņemt vērā. Uh, Tādēļ mēs iesniegsim grozījums un cieši sadarbosimies ar Ligrek, lai to visu e, tālāk, e, tātad šo darbu veiktu. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties no deputātiem? Acīm redzot, nē. Tad varbūt Kjārā Damo kundze, jūs vēlētos ko sacīt, lūdzu jums vārdu. Paldies, priekšsēd. No komisijas puses gribētu sveikt eh, IMCO komitejas sagatavoto ziņojumu projektu. Tas ir svarīgs pienesums ziņojumu darbā, un tas ir papildinoši ar vienotā tirgu sāktu, kas pie kāda darbs norisinās vienlaicīgi, kā arī parāda, ka mums ir savā pieeja jāvērš uzmanību uz pilsoņu vajadzībām. Uh, un uz to, lai viņi varētu īstenot savas tiesības attiecībā uz brīvo pārvietošanos un kuras viņiem dod um, līgumi. Un tieši tas ir šī ziņojuma mērķis. Kā jūs zinat, mērķis identificē 25 pamata pasākumu, kas būtu jāveic, lai uh, atlikušās barjeras likvidēt. Tās arī pieminēja godāti deputāti, piemēram, auto, uh, mašīnu dubulta aplikušana, nodokļu. Uh, ārpus tiesas strīdu regulēšanu un tam līdzīgi. Pieminēšu tikai dažiem, dažiem jautājumiem, kas Gregzījumā ir. Eh, eh, tad, tad es saprotu, ka viens nedēļas laikā komisija gatavos eh, direktīvu par patērētāju, ties, patērētāju ārpus tiesas strīdu regulējumu. Mēs arī strādājam mediācijas direktīvas implementācijas eh, tātad pie šī jautājuma. Vairāk deputāti pieminējušos jautājumus. Eh, komisija savā ziņā par pilsonības jautājumiem izdara secinājumu, kā eh, galvenais, kas būtu darāms, ir nevis obligāti likumdošanas grozījumi, bet uh, atsevišķās dalībvalstīs gādāt par to, lai esošā likumdošana tiktu tiešām pilnībā īstenot. Komisija ir vērsusi tam lielu uh, uzmanību. Piemēram, 11 uh, uh, līguma pārkāpuma procedūras, kuras esam uzsākuši par personu brīvos pārvietošanās pārkāpumiem pēdējo sešu mēnešu gaitā. Krakovas uh, secinājumi arī acīm redzot sasaucas ar iepriekšējiem secinājumiem. Uh, Solvit un citu pilsoņu atbalsta centra nozīme ir uzsvērt, kā arī koordinētāks pieejas komisija uzsvēr, ka ir nepieciešama viens pieturs aģentūru, lai pilsoņiem nebūtu jāuztraucās par 12-15 atbalsta centra patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu vai citu iestāžu eksistenci, bet ir jābūt vienam pieejas punktam, kas tad būtu virzāms uz galveno uh, Eh, ko tad pilsonis varētu, cerams, atrast ātri. Eh, Tātad eh, šis Europe Help ziņojums būs pieejams drīz, un mēs ceram, tas varētu, tā varētu būt tāda virtuāla elektroniskā rokasgrāmata pilsoņiem, ko arī prasa Greka kungs saziņumā. Gal galā sabiedrības informēšana, tā arī ir pieminēta šeit ziņojumā, ir ierosināts 2013. gadu kā ES pilsoņu gadu definēt. To uh, tagad uh, gan parlaments, gan uh, padomu diskutē vienlaicīgi, un mēs komisiju ceram, ka būs priešlikums šāds, lai uzlabotu sabiedrības informētību par šo jautājumu. Ir taisnība, ka lielākā daļa pilsoņu ir kaut ko dzirdējuši par es pilsonību vairāk nekā 80%, bet tikai 43% tiešām zina, ko tas nozīmē pēc pēdējā Eirobarometra datiem. Paldies! Paldies par jūsu pienesumu, paldies eh, visiem par pienesumiem diskutēt diskusijā, es domāju, ka Greka kungam tā, eh, jūs viss domas tiks nodotas, paustās. Un es domāju ļoti svarīgi, ka nākamgad mēs svinēsim 20 gadus vienotā tirgus, kas ir ņemams vērā šajā kontekstā. Pilsoņiem ir jāparāda, ka viņiem, viņu dēļ vi, e, ir pastāv šis vienotais tirgus, kā arī Lūija Greks to izceļ. Un tas ir saknēs pavadiens, kas vies cauri visiem mūsu ziņojumiem. E, kā Buzatilkungs sacīja, mums ir divas uh, eh, vērtējuma tabulas diskutējums, pašiniciatīvas uh, ziņas par piekļuvu bankas kontiem, viss eh, un, un daudz citu jautājumu, kas pilsoņiem ir ļoti svarīgi. Un es domāju, jums izdosies nākamgad pilsoņiem parādīt, ka vienotais tirgs ir viņiem domāts un galvenokārt viņiem tad arī Eiropas Savienība kopumā sabiedrībā uh, būs populārāka. Atliek man pateikties par uh, piedalīšanos jums visiem diskutijā un atgādināšu termiņus. Grozījumiem termiņš ir 29. novembris pulksten 12. Kā vienmēr, to jūs ziniet un 20. decembrī mēs pārbaudīsim grozījumus, izskatīsim, un tad 20. decembrī arī jau būs balsojums. Eh, tikai tā mēs varam darīt, jo galvenā komiteja eh, vēlas 13. janvārī balsot, un tad būtu labi, ja arī mūsu uh, viedokļi būtu iepriekš eh, skaidri pausti un plēnērā, cim redzot, ir balsojums paredzēts 13. janvārī par šo ziņojumu. Lūk, tāda būs Luija Greks ziņojuma tālākā virzībā, un esmu pārliecināts, ka Luija Greks arī turpmāk strādās tā, kā viņš ir radis, proti cieši sadarbojoties ar ēnu referentiem. Tāda ir viņa darbības laba ieraža. Uh, Un tagad uh, nākamais punkts. Uh, citi jautājumi, te man nekas nav sakāms, ja jums nav nekas sakāms, tad arī šo jautājumu esam izskatījuši, tad man tikai paliek sacīt, ka nākamā sēde ir pirmdien 5. decembrī šeit pat Briselē, un līdz ar to es slēdzu sēdi, un vēl jums eh, jauku mājapceļu, ja jūs dosties tagad mājā, vai arī kur, vienalga, kur jūs vēl dosties. Paldies!